Saskaņā ar 7. pantu Eiropa, Eiropas parlamenta deputāta ētikas kodeksā attiecībā uz finanšu interesēm un interešu konfliktiem 9. februārī esmu esmu ievēlējis um, komitejā Kanuka kungs, Ka Kazini kungs, Evelīna Regnere, Ocīlie Vikštroma. Geralds Hefners, kā, kā arī Zažit Karima kungs. Tā kā arī Mastalka kungs un Speronī kundze, kas būs uh, aizstājēji, ja kāds no pieminētiem deputātiem nevarēs šajā komitē darboties.